Priekšsēdētāji kungs. Kolēģi, atsāksim mūsu pēcpusdienas sēdi. Un mums ir protokols un vakardienas teksts, tie ir izdalīti, vai ir kādam iebildumi? Neredzu iebildumus zālē, un līdz ar to protokols ir apstiprināts. Pirms